So, hello everybody for our afternoon session. Labi, sāksim um, mūsu pēcpusdienas sesiju. Cerams, ka piecos mūsu te būs vairāk. Uh, šis uh, nākamais jautājums, kas ir darba kārtībā, ir svarīgs, jo ir nepieciešamas uh, pienācīgi funkcionējošas sistēmas, ir nepieciešams ziņojumi par pasākumiem un um, jāreformē. Mm, in, papildu pensiju kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību un došu vārdu Brianam Heisam. Paldies, priekšsādātāji! Varu jums apstiprināt, kā strādāju pie šī priekšlikuma katru dienu, apzinoties, cik tas ir svarīgs nākotnē. Vispirms gribēju teikt, ka mums par šo jautājumu ir bijušas diskusijas trijās sanāksmēs, pirms komisija vēl uzsāka diskusiju un rīkoja publiskās uzklausīšanas. Pavisam nesen bija arī diskusija pēc manas ziņojuma publicēšanas, un tas, ko mēs darām šodien, ir atsevišķu grozījumu izskatīšana, kuras ir iesnieguši kolēģi. Gribēju pateikties visiem deputātiem un īpašānu referentiem, kuri ir iesnieguši grozījumus šim priekšlikumam. Pie kopā mēs priekšstādātāji esam saņēmuši 737 grozījumus komisijas direktīvai, tur ir daudz, daudz pozitīvu ideju, kas izriet no sagatavotajiem grozījumiem. Es esmu pārliecināts, ka mēs varam izstrādāt konstruktīvu kompromisu, kas uzlabotu iekšējo tirgu, arotpensijām. pensijām un um, nāks par labu pensiju saņēmējiem. Mēs uzsā, esam uzsākuši diskusiju ānu referentu līmenī, diskusija būs arī rītdien un gribēju pateikt, pateikties visiem kolēģiem, kas kopā ar mani strādā pie eh, dokumenta, kas ceru, kas būs visaptverošs un eh, plašs ziņojums, un tas tiks pabeigts vēlāko nedēļu gaitā. Un šeit parādās arī mm, jautājums uh, saistībā ar uh, maksātspējas un maksātspējas divi prasībām, kas neatbilst atsevišķiem piedāvātajiem grozījumiem. Tāda bija komisijas nostāja un padomas nostāja, un es uh, ļoti cieši tam sekoju arī savā ziņomā, bet interesanti bija tas, ka grozījumos, kuras ir iesnieguši kolēģi, netiek likts akcents uz šo jautājumu, bet ir diezgan plaša vienprātība par to, ka nav nepieciešams pievērot solvenciju divi prasības attiecībā uz ejops. Es piekrītu tam, ka kolēģi atzīst ārps nozīmību, jo ar to saistās eh, daudz būtisku elementu. Jā, tie ir eh, finanšu instrumenti, bet tie kalpo, eh, lai pildītu sociālo vienošanos starp darba devējiem un ņēmējiem. Un ir svarīgi uzsvērt, ka daudz grozījumu, kas tika sagatavoti par manu ziņojumu, arī pievēršas šim jautājumam un komitejas locekļi Eh, locekļu piedāvājumu es ceru galīgajā tekstā varēsim ņemt vērā. Mums eh, ir arī daudz eh, grozījumu, kā regulēt pārrobežu papildu pensijas kapitāla uzkrāšanu, un savā ziņojumā es sniedzu skaidrs viedoklis par to, kā var likvidēt zināmas barjeras pārrobežu darbībai. Tas bija ļoti būtisks jautājums arī uzklausīšanas kontekstā, kuru mēs rīkojām pirms vairākiem mēnešiem, un es uh, uzskatu, ka mm, kopējais viedoklis par to, kā mēs varam uzlabot pārrobežu darbību tādā mērā, ka pārrobežu operācijas tiek ievērojami uzlabotas šajā pārstrādātajā redakcijā. Tad jāteic, ka mēs vēlamies iekšējo tirgu, kas darbojas, iekšējo tirgu, kur darbojas apjoma, uh, ietaupījumi pensiju schēmās un veidojas iekšējais tirgus, kas atbilst uh, uzņēmēja darbības, uh, ja biznesa vajadzībām. Un mēģinot veidot šo satveru, mums ir jābūt skaidrībai par uh, to, kādas tam varētu būt sēkas. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un um, tam pieskaras arī daudzi piedāvātie grozījumi. <clears throat> ir vairāki deputāti, kas vēlas uh, pastiprināt prasības uh, papelpensijas kapitāla uzkrāšanu institūcijām. Daudz deputāti vēlas uh, šīs um, prasības atcelt, tā ka pastāv liels viedokļu domstarpības, un tas atspoguļojas arī mūsu diskusijās. Bet, uh, jā, piedāvātajos grozījumos ir liels atšķirības. Mans, uh, kā referenta uzdevums šajā priekšlikumā, ir mēģināt atrast līdzsvaru starp abām nostājām un nonākt pie nostājas, kas ļautu uh, pārrobežu aktivitātēm notikt tādā veidā, kas nekaitētu iekšzemes pensiju uzkrāšanas, eh, pensiju kapitāla uzkrāšanas institūciju darbībai. Mēs eh, tuvākajās nedēļās ar ānu referentiem pie tā strādāsim, mēģinot panākt līdzsvaru starp šīm abām nostājām un samierināt tos, kuri vēlas prasības mīkstināt, un tiem, kas vēlas tās stiprināt. Runājot par eh, pensiju, uzkrāto pensiju paziņojumu, es domāju, ka Šeit eh, pastāv vienotība, ka ir nepieciešamas eh, principiālas vadlīnijas. Es pats uh, gribēju nedaudz attālināties no komisijas preskriptīvās pieejas, kuras tie piedāvāja uh, šiem paziņojumiem. Un manuprāt, arī daži deputāti vēlas uh, stiprināt informācijas sniegšanas prasības un padarīt noteikumus preskatīvākus, bet izskatās, ka vairākums piedāvāto grozījumu tomēr vēlas uh, kā galveno pamatprincipu izvirzīt vadlīnijas, mm, jeb vadlīniju kopumu Empulu komiteja arī strādā ar šo jautājumu, vadās pēc šādas pašas loģikas, un es mēģinu pie tā savā ziņojumā pieturēties, bet ir jāizrāda elastīgums, lai mēs varētu ņemt vērā pēc iespējas vairāk piedāvāto grozījumu, ko ir iesnieguši kolēģi par pensiju paziņojumiem, lai nodrošinātu, ka tie darbojas, un uh, lai šie paziņojumi būtu tāds ideāls modelis, ko dalībvalstis nākotnē varētu izmantot. Uh, Man uh, pašam arī nācās izstrādāt savus grozījumus um, pēc viedokļa apmaiņas ar ēnu referentiem. Bija, protams, arī daudz grozījumu, ko iesniedz kolēģi, kas nav ēnu referenti. Viņi vienmēr ir laipni gaidīti. Un uh, priekšstādātāji mēs mēģināsim raudzīties, vai tos ir iespējams integrēt uh, ziņojumu tekstā, lai uh, iestrādāt tos direktīvā un uh, lai mēs pēc iespējas drīzāk varētu uzsākt diskusijas ar padomu. Kā jau es teicu, ēnu referents sanāksmes jau ir notikušas, mēs esam uh, noteikuši vairākas sanāksmes arī novembrī, kur ir ieplānotas uh, vairākas tikšanās, un uh, balsošana par šo ziņojumu notiks 1. decembrī, kā tas uh, tika noteikts uh, Mm, komitejas sākotnējā darba grafikā, un es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka varēšu tūlīt uzklausīt savu kolēģu viedokli, lai varētu pavirzīties priekšdarbā ar šo mm, priekšlikumu. Liels paldies! Tūlīt pārēsim pie pieminētajiem ēnu, ēnu referentiem, vispirms vārds S un D grupas pārsēm. Paldies priekšsādātāji, paldies Brainam Heisam. Heinz, referentam, kurš, eh, kā norādīja, mēģina meklēt līdzsvaru. Mēs mēģināsim viņu atbalstīt. Bet es gribēju teikt, ka Izaisa punkts S&D grupā ir tāds, ka pensiju fondi ir sociālas institūcijas drīzāk nekā finanšu instrumenti. Tiem ir sociāla uh, funkcija un pastāv trīs turveida attiecības starp valdību, darba ņēmējiem, darba devējiem, un tam ir jābūt vadošiem principam. Uh, Ņemot to vērā, pensiju fondi eh, bieži vai pat eh, galvenokārt ir eh, nacionālā prerogatīva, un Eiropas dimensija galvenokārt ir šo pensiju fondu pārobežu darbībā. Mēs esam gandarīti, ka tiek definēta pārobežu darbība, tas ir ārkārtīgi būtiski, bet ir būtiski šajā definīcijā ielikt saturi, tāpēc mēs izveidojām atsevišķu kategoriju pārobežu pensiju fondiem kas uh, ir skaidri nošķirt no iekšzemes pensiju fondiem, un tādējādi mēs vieglāk varam nodalīt fondus, kas darbojas tikai iekšējā iekšzemes tirgu un uh, kas darbojas pārrobežu tirgu. Es domāju, ka mm, te Briselē nacionālajās uh, kompetencijas nevajadzētu jaukties iekšā. Jā, patiešām Manuprāt, tam ir plašs atbalsts, nav nepieciešams uh, regulēt pensiju fondu Eiropas dimensiju, uh, tur, kur uh, tā ir iekšējā lieta, bet mēs atbalstam deleģētos aktus komisijas priekšlikumā un. Um, having said that, if there are blockades to Ja pastāv blokāde pārobežu pensiju fondiem, ir jābūt iespējai uh, veidot uh, visu Eiropu aptverošas pensiju schēmas, tas varētu būt trešais pīlārs, un mēs esam gatavi pie tā strādāt, un tā ir šī Eiropas dimensija. Vēl viens Eiropas uh, aspekts, kas nav ietverts uh, šajā priekšlikumā, ir regulatīvā arbitrāža, jeb šķīrēties. Uh, Kas notiek, ja fondi pārceļ savu darbības vietu tikai regulatīvu, um, regulatīvās vides dēļ? Mēs uzskatām, ka tas uh, varētu izjaukt līdzsvaru. Mēs negribam liekt uh, fondiem pārcelties uz citu valsti, bet uh, nevajadzētu panākt um, situāciju, ka to dara visi. Es ceru, ka šī direktīva pieliks punktu regulatīvajai šķīrētiesai un eh, ka šie aspekti tiks vērtīti. Eh, daudzi deputāti uzsvēra, cik, svarīgas, cik svarīga ir efektīva piemērošanas noteikumi. Aizvien vairāk dalībnieku piekrīt tam, ka īstermiņa peļņas maksimizēšana varētu nonākt konfliktā ar uh, kapitāla uh, uzkrāšanas schēmu dalībnieku interesēm, un tāpēc uh, uzskatām, ka ir jās, jāsabalansē ilgtermiņa intereses ar īstermiņa interesēm. Thank you very much, and uh, for the ECR. Liels paldies, un ECR uh, lūdzu Ešlīs Foks. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā gribēju pateikties eh, Brainam par ļoti konstruktīvo darbu, kādā viņš organizēja darbu ar šo priekšlikumu un arī pārējiem ēnu referentiem, ar kuriem veidojās ļoti laba sadarbība. Domāju, ka mēs jau esam uz pareizā ceļa, lai saprastu, ko katrs domā. Es savos grozījumos koncentrējos uz to, ka mēs pieturamies pie samērīguma un subsidiaritātes eh, principiem, jo es nevēlētos redzēt to, ka tiek pārstrādāta EIOP direktīva, kas vienkārši palielina monetāros un administratīvos slogus, bet nedod nekādu labumu schēmu dalībniekiem. Viena joma, kur tas ir īpaši izteikts, ir. Um, depozitāriju mm, noteikumu joma Kā jau deputāti zina, apvienotā karaliste ir veikusi pati savu pensiju schēmas reformu un uh, ir ieviesusi paša pieteikšanās uh, schēmu. Un tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka visi darba ņēmēji, tīpaši tie, kas ir, tie, kuri gūst zemākos ieņēmums, uh, piedalās pensiju schēmās, un ASV valdība ir lūgusi, ka depozitāriju visaptveroša izmantošana uh, Eh, padarītu daudz grūtāku zemu atalgotu darbinieku iesaistīšanu šajās pensiju schēmās un nekādu neveicinātu viņu tiesību aizsardzību. Mums ir jānodrošina, ka piektais pāns neuzliek pārāk lielu slogu pensiju schēmām, kurās ir mazāk nekā simts dalībnieku, jo pastāv liels risks, ka kompromisa teksts šobrīd eh, varētu eh, padarīt šādas um, mazās schēmas finansiāli neizdevīgas, un manai grupai ārkārtīgi būtiski, lai 15 pāntā tiktu izvirzīts pamatotas prasības, jo mēs te saskaramies ar līdzsvaru trūkumu, no vienas puses veicinot tārobežu darbību, un otras puses liedzot uh, regulatīvo arbitrāžu. Ir jāmeklē kompromis, uh, kas uh, nodrošinātu to, ka uh, schēmām nav jānodrošina pilna uh, apjoma finansējums, jo um, ir ārkārtīgi grūti izveidot sārakstu ar darbībām, uz kurām attiecas atkāpes. Un tāpēc es domāju, ka mums labāk ir jāpiemēro tādas prasības jaunām un papildu schēmām, pārrobežu pensiju schēmās. Un gribēju pievērst deputātu uzdevumu 77a un 78. panta grozījumiem. Tie ir jauni panti, kas aicina veikt samērīgumu un subsidiaritātes eh, testus, kas eh, tiks eh, veikti pēc trialoga noslēdzošajām sarunām, jo tas ir labāka regulējuma interesēs. Deputāti noteikti zina, ka apvienotās karalistes valdība šobrīd vēd sarunas par mūsu statusu Eiropas Savienībā, un mēs, viena no mūsu prasībām ir Nacionālo parlamentu uh, Uh, pilnvaras uh, apstādināt uh, tādu priekšlikumu virzību, kas pārkāp subsidiaritātes principu. Šobrīd mēs esam paredzējuši sarkanās un dzeltenās kartītes kategorijas, bet tās jau no paša sākuma ir nepilnīgas, bet tās nepilnīgas tāpēc, ka tad, kad parādās komisijas priekšlikumi, ļoti bieži tas nonāk padomē un arī parlamentā, un, un tad, kad um, tas um, pēc trialoga tiek konsolidēts, tas ļoti atšķiras no komisijas priekšlikuma, un tāpēc ir jāraugās uz samērīgumu un subsidiaritāti nevis uh, attiecībā uz priekšlikumiem, kas nāk no komisijas, bet eh, gan uz priekšlikumiem, kad ir panākts kompromiss starp padomi un parlamentu. Un es domāju, ka deputāti nebūs pārsteigti, ja kaut kas līdzīgs parādīsies um, apvienotās karalistes prasībās par tās status pārskatīšanu. Un es pateicos vēlreiz Dainam par ļoti konstruktīvo um, veidu, kādā viņš uh, strādā pie šī priekšlikuma. Paldies! Liels paldies, Ešlī! liberāļu vārdā, došu vārdu, uh, Silvija nav klāt, ja, tad um, šķiet, ka neviens uh, nevēlas izteikties, došu vārdu GUE grupai, tur mums ir Migels Orbans Korespo, nu referents. Eh, gracias, eh, presidente, señorías. Eh. Paldies, priekšstādātāji. Dāmas un kungi, kā jau mēs teicām no paša sākuma, darba tirgus ir ļoti startautisks, eh, strādājuši Eiropā ir ļoti mobili, arī cilvēki ārpus Eiropas ir ļoti mobili. Mēs gribam panākt zinām sociālos mērķus, lai nodrošinātu mobilitāti un vienlaiks arī aizsardzību darbiniekiem. Tas, eh, protams, nāk par labu arī caurskatāmībai un eh, arī dar, darbinieki tad arī zina, kāds viņiem ir tiesības. Taču mēs nevaram piekrist tam, ka šo lietu izmanto kā iespēju veicināt bīstamu spekulatīvu darbību. Tāpēc mēs piekrītam zaļajiem, proti ir jāizvērtē ietekme uz vīdi. Mūsu investīcijas, mūsu pensiju fondi, fondus nedrīkst izmantot kaitējot videi un eh, eh, valsts pakalpojumi nav tirgojami tirgu. Un tas smagi arī ietekmēs lielās infrastruktūras, tas varētu nozīmēt eh, transporta tīklu vai enerģijas tīklu un ostu privatizēšanu. Pensijas sistēmas ir, tām ir jābūt pilnīgi subsidētām, tas ir vienkārši saskaņā ar veselo saprātu. Uh, Vispārējais ir vienkārši uh, darbinieku likteņu un eh, pensionāru tiesību likšanas spēles. Nedrīkst pakļaut visu spekulācijām un šo lietu nedrīkst arī padarīt atkarīgi no nedrošām investīcijām. Mēs piekrītam zaļajiem arī šajā ziņā. Tāpēc ir jāpauž nopietnas bāžas par to, ka referents negrib pieprasīt nepieciešamo maksāt nespējas garantiju šiem fondiem, un prasības tiks pazemināts tik svarīgā lietā, kā pensijas mēs neatbalstām maksāt, nespē, eh, maksāt spējas direktīvu. Bet mums ir nišas ar zemākām maksātnespējas prasībām, un tur starpnieki no tā tikai iegūst. Tas un kungi, Pensija ir pamatiesības sastāvdaļa. Mēs nevaram ar tām spekulēt. Mēs nevaram vienkārši spēlēties ar cilvēku tiesībām. Pārāk ilgi tā esam darījuši, un tagad mēs vienkārši ievācam ražu. Paldies! Zaļajiem ēnu referents nav klāt, bet frakcijas priekšsarētājs viņu aizstās Filip Lūdzu. Thank you! Uh... Paldies, Markus! Jā, taču no jums varbūt ir pārtr, ir pārsteigt, ka es biju mišas, ja, mišas vakar, no rīta es biju gīgauts, pusdienās es biju es pats un tagad atkal kaut kas cits. Bet zaļo grupas priekšsēdētāja amats nozīmē, ka viņš kalpo visiem citiem. Nu, tāda ir definīcija zaļajai grupā. Priekšsēdētājs, nu skaidrs, tad jūs tieši uzņematies visu pienākums. Jā, turpina runātājs. Tātad es īstenoju mūsu komandas darbu, kamēr viņi strādā tur uz lauka, tikmēr es te viņu darbu prezentēju. Nu, labi. Papildu pensijas kapitāla uzkrāšana. Uh, pirmais punkts par caurskatāmību. Jā, mēs tiešām vēlamies, lai labam guvēji zinātu, kas tiek darīts ar viņu naudu, ko viņi nākotnē gūtu, lai uh, garantēt, ka viņi iegūs savu otrā pīlāra pensiju. Visi grozījumi devušies tajā virzienā, lai pavairotu caurskatāmīgu investīciju politiku ar šiem fondiem. Tā, lai cilvēki zinātu, kur līdzekļi tiek ieguldīti. Vēl viens mums svarīgs punkts ir ne tikai caurskatāmība par viņu turpmākajiem ieguviem, bet arī viņiem jāapzinās, kāds ir risks saistībā ar investīcijām, proti, kāds ir ļaunākais scenārijs. Tā, lai cilvēki būtu gatavi, ja vēlamies, lai cilvēkiem būtu vismaz kaut kāda iespēja pieņemt lēmumu, viņiem ir jāzina, kas tiek darīts un kādam riskam viņu nākotnē iegūstami īpaši e, līdzekļi tiek pakļaut. Mēs piekrītam tām, ka komisijas priekšlikums attiecībās papildu pensijas kapitālu fondiem ir nepieciešams, eh, ja vien šie sarkatāmības mērķi netiek apdraudē. Te, protams, ir runa arī par visaptvarošu finansēm, mēs tam piekrītam. Es nedomāju, kāpēc šie fondi nebūtu jāfinansē. Es saprotu, ka mēs runājam par saprātīgu pārvaldību. Mūs pārsteidz tas, ka daudzi no šiem fondiem gūst uh, ieguldījumu no savām investīcijām, kas ir ne tikai nerealistiski, bet, bet pats vēl vairāk, jo te tiek iesaistīts apdrošināšanas kompānijas. Te es runāšu par Nīderlandes Nacionālo banku, ka tika secināts, ka Pensiju fondi bija pārāk optimistiski, bija paredzēts uh, ienākums 4% apjomā un bankas ierosnē, lai šī, šis ienākums būtu nevairāk par 3,3% un pat tas, man liekas, ir par daudz. Mēs vēlamies konservatīvu pārvaldību un šajā ziņā Federa kungs, mēs esam konservatīvi noskaņot, jā, attiecībā uz finanšu sistēmu un arī cits starpā attiecībā uz planētu. Mēs esam konservatīvi noskaņoti. Mēs vēlētos, eh, lai pārvaldība būtu uh, saprātīgāka un lai šie brīdinājumi tiktu ievēroti. Nu, Maks Kārnīs ir kanādietis un viņš vada uh, Anglijas banku, mēs viņu ļoti cienām, un viņš brīdina par to, ka mēs esam pārāk daudz investīciju ieguldījuši oglekļa burbulī. Un mēs zinām, ka daudz apdrošināšanas schēmas, um, investīciju fondu un arī pensiju fondi ir pārāk iesaistījuši šeit darbībā. Mums, um, es domāju, būtu jāvēro tādu cilvēku kā Makarnijas brīdinājumi. Viņš ir cienījama personība, vada ļoti cienījumu iestādi, un tāpēc jābūt piesardzīgiem šai ziņā, lai nodrošinātu, ka šie uh, riska kapitāli arī tiktu ņemti vērā, kad tie saistīti ar pensiju fondiem. Varbūt tā, ka pat labi pārvaldīta institūcija saskars ar grūtībām, kad piedzīvo uh, sistēmisku krīzi, un mēs iesniegsim grozījumus, lai tiktu uh, izveidot alternatīvie plāni, lai varētu panākt atveseļošanu. Tad plānosim izēju šādās situācijās, lai, lai nedarītu tādu muļķīgu situāciju, kad uh, uh, risinājums nedara riskantā brīdī. Tas arī viss, uh, bet mans kolēģis būs atpakaļ tālākiem soļiem. Liels paldies par jūsu komentāriem, par fondētām pensijām un par citām lietām mums būs cita iespēja apspriest. Un Eiropas tiešās demokrātijas partijas pārstāvis Marko Vāli. Paldies, priekšstādētāji! Arī es vēlos pateikties referentam un ānu referentiem. Esmu izlasījis viņu iesniegtos grozījumus. Esmu pārliecināts par to, ka šis teksts uzlabos komisijas versiju tekstam. Es piekrītu ideja par labāku pārvaldību, eh, caurskatāmies un riska pārvaldības uzlabošanu. Es uzskatu, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem kad iekļaujam cilvēku ietaupījumu finanšu sistēmā, jo zema riska finanšu produktiem ir maza atdeve, un tas nozīmē, ka šīs finanšu institūcijas iegūda riskantākos pasākumos, un mēs, protams, vēlamies atjaunot reālo ekonomiku, taču jāatceras, ka mums ir neutralizētas finanses, ir būtiski pasākumi, kā piemēram ēnu banku sektoru regulēšana. Tie nav tagad darba kārtības augšgalā. Un jāapzinās, ka ja gaidām krīze, tā varētu būt arī ārpus Eiropas Savienības. Un Eiropas Savienībai jāspēj risināt arī ārējā šoka, jeb trieciena problēma un nevar visu turpināt darīt tāpat kā agrāk un ieviest tādus pasākums, kas šķiet uh, ir pagātnes palieka. Esam nākuši klajā priekšlikumiem par pensiju fondiem, tiem ir jābūt pilnīgi finansētiem, kā jau izteicās citi kolēģi. Un mums būtu jāiegulda ilgtermiņa, nevis īstermiņa skatījumā. Nedrīkst pieļaut spekulāciju, jāņem vērā arī investīciju sociālā ietekme un ietekme uz vidi. Citādi likviditāte tiek vienkārši sniegta investīcijām, kur mērķis ir tikai gūt ienākumus. Mēs nedrīkstam te uh, veicināt spekulāciju. Tātad ir jāaizliedz neregulēt to instrumentu izmantošanu, jālietot caurskatām instrumentu. Un te arī runa par pensiju ieguvumu schēmu jānodrošina, ka tā ir pilnīgi caurskatāma investoriem un visam jābūt publiski pieejamam. Jebkuram no šiem fondiem ir jābūt publiski pieejamams un publicētam. Ir jāpublicē informācija par tiem, arī jāņem vērā un jāpublicē sociālai un vides faktori. Visam jābūt caurskatāmam, sabiedrībai ir jābūt piekļuvējušiem datiem. Mēs nedrīkstam vienkārši ņirgāties par cilvēkiem. Pat labam izskatās, ka mēs ejam vienā virzienā un aizmirstam krīzi, kuru nu, pat esam piedzīvojuši, un tad beigās var gadīties, ka mēs nespēsim uh, pārvarēt sekas, ja kādam iespējama triecina. Es redzu, kurš vēl vēlas izteikties. Nina Giludzu. Thank you, Chair. I want to just thank the... Paldies priekšstādātāji. Vēlos pateikties referentam par viņu darbu. <laughs> We're still waiting to... Mēs ar vien gaidām noslēgumu. Just um, wanted to really... Es tikai vēlējos uzsvērt to, ka šīs institūcijas būtībā ir ar sociāli mērķi, to uzdevums nav tikai sniegt finansiālu atbalstu. Šīm institūcijām ir eh, sociāls mērķis, tās nav vienkārši finanšu pakalpojums sniedzēji. Un es domāju, ir svarīgi, ka mēs arī skatām šo institūciju pārvaldību. Mēs neaizpildām tās vienkārši ar finanšu jomu speciālistiem. Šiem cilvēkiem ir jāatbilst ko kolektīvām prasībām. Viņi nedrīkst būt vienkārši finanšu eksperti. Jo dažkārt, pieņemot lēmumus, viņi aizmirst, ka te runa par cilvēku iztiku, ka tam ir ilgtermiņa ietekme, ka nav runa par um, matemātiskiem vienādojumiem vien, kas viņiem te būtu jāievēro. Manā skatījumā tas ir svarīgs punkts, kas jāuzsver. Tas arī viss, pavisam īsi, paldies. Really brief. Tas nu bija nu diena īsi, priekšstādātājs. Un mans draugs Fernandes arī vēlas izteikties lūdzu. Muchas gracias, prezidente. Lielas paldies priekšstādātāji. Vispirms vēlos pateikties Heiza kungam par viņa paveikto darbu un paldies arī ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Īpaši ēnu referentiem no mans grupas. Augst vērtē arī Nīnes Gilmens komentārs. Vispirms piedalīšanās pensiju schēmās. Tās ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu sociālo nodrošinājumu. Un referents saprot papildinošo nozīmi. Eh, šie fondi papildina sociālo nodrošinājumu. Un šie fondi nedrīkst būt eh, par iemeslu, lai neiekļauti sociāla norošinājuma sistēmā. Tas pats attiec arī uz pašnodarbinātiem. Jāizveido Eiropas uh, ietvars uh, šīm fondētajām pensijām. Es esmu uh, iesniedzis veselu virkni grozījumu attiecībā arī uz mobilitāti. Es domāju, ka līdzdalības plānus nedrīkst uh, pamatot uh, uz uh, dzīves vietu vienā vai citā valstī, tas vienkārši neatbilst nediskriminēšanas principam. Tas ir arī ļoti svarīgi pensiju pārnesamībai, jo tas atbilst um, kustības brīvības tiesībām. Cilvēkiem ir jābūt tiesībām uh, turēt banku kontu, jebkurā valstī, neobligāti tajā, kur ir arī tas fonds. Un tad pirmā valsts šis termins neievēro fundamentālos vienotā tirgus princips un grozīmā, grozīmos es ierosināšu savu risinājumu. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka ir vienotais iekšējais tirgus. Vēlreiz pateicos referentam un palantam, jo īpaši ceru, ka panāksim galīgu vienošanos. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšstādātais! Neviens cits kolēģis šeit nevēlas izteikties, tad dodu vārdu akal referentam. Atbildēsiet uz visiem šiem komentāriem. Liels paldies, priekšstādātā vietnieks! Pateicos visiem kolēģiem, kas ir izteikušies šo pēcpusdienu Ir vesela virkne tēmu, kas ir izgaismojušās jūsu sacītajā vēlos uz to atbildēt. Atbildu Paul Taima un arī Gīles sacītajiem un citu kolēģu sacītajiem. Svarīgi atzīt, ka tie ir sociāli instrumenti, tās ir uh, e, eiropeiskas lietas, ar kurām mums tiešām ir jālepojas. Es zinu, ka tikai dažās dalībvalstīs tas darbojas. Tas ir tiešām ļoti labi, ka nodarbinātie un uh, viņa darba devēji maksā šajos pensiju fondos. Un es jums pilnīgi piekrītu, tāpēc mēs mainījām šo tekstu, lai nodrošinātu, ka, ka šeit ir runa par uh, visiem padomē esošajiem. Mēs un eh, Pauls Tangs arī pastāvīgi šo punktu ir uzsvērts. Viņš arī teica, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, nevar nepiekrist, mums ir ļoti individualizēts atbildes attiecībās papildu pensijām katrā dalībvalstī atšķirišķi. Es jau no paša sākuma teicu, ka te nav runa par universālu risinājumu, mums par to tiešām ir vērts padomāt, galīgā teksta varianta. Viņš pamatot sacīja, ka ir grūtības, kas saistīts ar regulējušo šķīrēju tiesu, un viens no izaicinājumiem, kur saskāramies šajā failā, bija tas, ka mums jāpanāk savu veidu harmonizāciju, lai nodrošināt, ka nav vajadzīgs šīrēt tieši. Šīrēt tieši nepieciešama tāpēc, ka katrā dalībvalstī pieeja katram regulātoram ir atšķirīga pieeja, un tas prasa tad laiku, lai šos fondus atrisināt. Un tas tad rada zināmas grūtības. Esmu gatavs strādāt ar Paulu un citiem šai ziņā. Viņš arī runāja par to, ka ir nepieciešams ilgtermiņa investīcijas un atbildīgi noteikumi par investīcijām. Uh, Tas arī atainojas citrunātājs sacītā Ešlijs Foks uzsvēra, ka ir svarīgi ievērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu. Es domāju, ka katrā lietā, lai ko mēs te darītu, mēs nedrīkstam uzlikt vēl papildus izmaksas esošajām schēmām. Šīs schēmas ir gājušas cauri ļaunākajai ekonomiskajai krīzei mūsu atmiņā un tām ir jāatgriežas pie tās situācijas, tā stāvot, kādā tie bija. Un eh, man, pēdējais, kas mums jādara, ir eh, jāprasa vēl lielāks izmaksas no viņiem. Viņš ir izklāstījis savu, um, savu viedokli par 35. pāntu, par depozitāriem. Es apzinos apvienotās karalists nostāju par šo jautājumu. Piektais pants Nevajag būt tā, ka šiem noteikumiem uz direktīvu būtu jātiec uz schēmām, kur mazāk par simts. Un ja jūs vēlties, es esmu gatavs tomēr par to runāt par to. Un 15. pants. Tad, ja ir jāizveido jaunas vai jaunas schēmas, tad mums būtu skaidrs uh, norobežojums. Mēs nošķirt vienu no otra, un Ašlīs arī to uzsver. Runājot par proporcionalitātes te testu, tas paredzētu trialogs pēc procesa. Viņš piedāvāja grozījumus, esmu gatavs tos izskatīt. Es domāju, mēs veltīsim zinām laiku to apspriest. Tā apspriešanai ēnu referents sanāksmēs katrā ziņā tas ir interesants priekšlikums Es domāju, viss, kas var palīdzēt teksta uzlabošanā un tā īstenošanā visā Eiropas Savienībā, proporcionalitātes ziņā, ir mūsu izskatīšanas vērts, tas jādara ar atvērtu prātu. Es arī tā esmu gatavs rīkoties. Tad bija arī runa par eh, ES darbinieku mobilitāti, nepārprotam, tāpēc mums jāmodernizē veids, kā papildu pensijas kapitāla uzkrāšanai darbojas. Jānodrošina, ka tas tad, tad atbilstoši tiek pārvaldīts. Viņš runā arī par risku, vides risku, tas atainojas arī Lamberta komentāros. Noturēs diskusijas par to, vai tekstu var uzlabot un esmu ar atklātu prātu. Un tad runājot par maksātspēju divi Gribu visam skaidri teikt, teikt, grozījumos, kas iesniegts, nav konsensa, nav plaša uh, vairākuma no kolēģu 730 pāri par 730 grozījumu puses. Es zinu, ka ir atšķirības starp uh, apdrošināšanas produktiem un pensijas produktiem. Bet tad, ja viņi paplašinās maksāt spēju divi, tad tas nozīmē, ka vairāk būs izmaksu labumu guvējiem un kolēģiem, tad ir jāspēj aizsargāt šis risinājums. Nu, kad mēs par to noturēsim debatas, tad šā doma neatainojas grozījumos, kur saņēma vēlos pateikties Filipam Lambēram par viņa komentāru. Viņš mūs informēja par kolēģi Markāni interesantajiem komentāriem. Viņš arī pastāstīja, ka Markāni kungs ir kanādietis, jā, bet atgādināšu viņam ir īrijas pilsoņa pase. Jā, vai tas būtu nodokļu apsvērumu dēļ? Nē, nē, vienkārši tāpēc, ka viņš grib būt pirmais, kas nonāk tur, kur jānonāk, tad, ja pienāks pasaules gals. Nu, labi, es nebiju nodomājis eh, eh, par to runāt, bet viņš ir īrijas pilsonis. Un tas pats attiec arī uz pilnīgu finansējumu principu. Galvenais manā skatījumā ir, eh, cik ilgs laiks vajadzīgs dalībvalstīm, lai izveidotu šos alternatīvos plānus, un tas novada pie šīrēties. Bet, kā jau teicu, pašā sākumā ir svarīgi panākt līdzsvaru. Es piekrītu Lambertam, ka viņš runā par caurskatāmību cilvēkiem jāzina, kur viņu līdzekļi tiek ieguldīti, jābūt arī riska izvērtējumam. Tad kā panākt līdzsvars ar pašreiz spēkā esošajām labajām regulējušajām sistēmām dalībvalstīs, kas savā ziņā ir soli mums priekšā attiecībā uz uh, to pieeju. Pateicos ir Marko Valī par viņa komentāru. Viņš pamatot teica, ka mums ir jābūt uh, uzmanīgiem ar cilvēku aiztaupījumiem par tikai piekrist. Un galvenais jautājums šeit kompromisos, kas mums jāizstrādā, ir šāds. Cik lielā mērā ārps piemērošana attiec uz uh, vietējiem IOPS? Par to vēl būs runa. Viņš pamato teica, ka mums ir jāapzinās uh, riski, kas mūs gaida nākotne, un domāju arī par viņu grozījumiem, par sociālajām un vides aspektiem. No tā arī būs labums pensiju schēmā. Kīlis kundzei paldies par viņas eh, komentāriem. Es domāju, es esmu risinājis eh, jau jūsu bažas. Mums ir ļoti laba schēmas, kas iekļauj pavisam nedaudz labumu guvējus un locekļus. Mums ir jābūt pavisam pārliecinātiem mūsu samērīgumu pārbaudē, par to, ka beig beigās nenonākam pie tāksta, tāda teksta, kas uh, nav kas ir diskriminējoši pret šādiem fondiem. Un pateicos arī kolēģim Fernandeša kungam par viņa komentāru. Viņš arī nāca klajā ļoti labiem komentāriem, ar ļoti labiem grozījumiem. Tos mēs vēl skatīsim. Es ceru, ka esmu atbildējis kolēģiem un ceru, ka panāksim tekstu, kas būtībā atbilst tiem grozījumiem, par kuriem es jau runāju. Es skatos tālāk sadarboties. Lielas paldies, priekšsēdētnieki. Brian. Paldies, Brian. Laika grafiks ir šāds. Pēc sekmīgām sarunām balsojums 1. decembrī. Plenārs sēdē šobrīd paredzēts janvāris nākamgad. Tā kā visiem ir jāapzinās, ka 1. decembrī mums būs ļoti daudz balsojumu. Un es ceru, ka tā tas arī paliks. Tā kā mēs gaidām Daisobu un Reklinkungus, tad īsts pārtraukums līdz viņi ir ieradušies.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 So, hello everybody. Esat sveicināti. Visi lūdzu ieņemiet vietas. Pēc eh, zināmām bažām, eh, ka mums ir pazuduši mūsu eh, ieplānotie runātāji, mēs viņus atradām. Un cerams, ka neizjauca nekādas sarunas, bet komiteja gaidīja jūs. Tātad, kolēģi, ar prieku sveicam šeit Eirogrupas priekšsarētāju Jorenu Daiselblūmu un Eiropas stabilizācijas mehānismu rīkotāju direktoru Klausu Reglingu ad hoc viedokļu apmaiņā par jauno finansiālās palīdzības programmu Grieķijai. Tupak eh, tātad divu dokumentu paketi piešķir eh, pilnvaru Eiropas parlamentam, lai īstenotu šīs pielāgošanas programmas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Ekon komiteja ir atbildīgā komiteja par šī dialoga organizēšanu. Trešā ekonomiskā dialoga korekcijas programma Grieķijai sākās ar saprašanās memorandumu parakstīšanu 19. augustā, un tā turpināsies līdz 2018. gada augustam. Finansējuma apjoms programmā kopā veido 86 miljārdus eiro kas ir sadalās 25 miljārdiem banku rekapitalizācijai un noregulējumu izmaksas. 7 miljārdu pārejas finansējums no ESM arī ir iekļauts šajā kopējā finansējumā. Memorandā viss balstās uz četriem pilāriem - atjaunot fiskālo ilgspēju, nosargāt finanšu stabilitāti, uzlabot konkurētspēju un nodrošināt izaugsmi un modernizēt valsts eh, pārvaldi. Saskaņā ar to tad vēlreiz sveicu šeit Eirogrupas priekšsarētāju un uh, ESM rīkotāju direktoru, došu viņiem vārdu īsām uzrunām un tālāk jau parastā procedūra pa piecām minūtēm jautājumiem atbildēm. Sāksim ar Eirozonas priekšsarētāju Daiselblomkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsarētāji! Labdien, dāmas un kungi! Prieks atkal būt ekonomikomitejā, ļaujiet man sākt ar atvainošanos, ka uh, Eh, nācās atcelt dialogu, kas mums bija paredzēts septembrī, steidzami jautājumi saistībā ar migrācijas eh, problēmām. Eh, man, diemžēl, bija jāceļ plānotā viesošanās šeit. Starp citu, mēs bijām tepat netālu, gaidot, ka kāds savāks mūs un atcerēs līdz šeit. Mēs īstenībā bijām jau šeit un gaidījām vienkārši. Eh, mēs mazliet jau bažījāmies, ka mēs esam aizmirsti. Tātad par Grieķiju. Eh, sākšu ar ievadu uzrunu, atskroties uz pašu procesu un arī skaroties uz to, kur esam šobrīd un nu, kurp virzamies. Iepriekšējais gads ir bijis eh, ļoti izaicinājumiem pilns, visvairāk jau Grieķijas iedzīvotājiem, kuriem bez sociālām un ekonomiskajām problēmām, kas viņiem jau bija, Viņiem bija jāizdzīvo cauri arī garam neskaidrības, eh, nenoteiktības periodam. Viņi daudz ko ir ziedojuši pēdējos gados, lai viņu valsts atgrieztos uz ilgspējīgas izaugsmas ceļa. Un eh, bija risks, ka tas viss ir velti. Sarunu process bija ļoti garš un sarežģīts ar dažiem eh, pārsteidzošiem notikumiem atskatoties atpakaļ, eh, jāsaka, ka droši vien bija vieglāk veikt, kā nonākt pie šīs vienošanās, bet galu galā mēs spējām panākt vienošanos par ESM korekcijas programmu. Mans mērķis un arī citu ministru Eirogrupā mērķis bija nodrošināt eh, plaukstošu nākotni Grieķijai, un Eirozonā jums nevajadzētu šaubīties par manu cenšanos to panākt un esam apņēmušies palīdzēt Grieķijai šajā periodā, lai tā varētu atgriezties uz līdzsvarots izaugsmas un nu, darba vietu izveidas ceļa. Pirms gada, pirms sākās otrās korekcija programmas izvērtēšanas, Grieķijas izredzes izskatījās salīdzinoši labi. Ekonomikā uzrādīja izaugsmi nelielu, pēc ilgas recesijas valsts eh, obligāciju peļņa turpināja mazināties. Neskatoties to, ka eh, Eirogrupa piekrita par diviem mēnešiem pagarināt šo programmu, izskatījās tomēr, ka pārskatīšana nevarēja tikt pabeigta laikā, līdz ar to bija nepieciešams pagarinājums. Ļoti īsā laikā bija jāveic liels darbs, lai atjaunotu ceļu uz eh, izaugsmas ceļa. Beigās viss beidzās ar to, ka programma beidzās ECB izlēma, ka ELA nevar tikt izmantota un ir jāievieš kapitāla kontrola. Esmu pārliecināts, ka tas viss nebija e, nepieciešams un e, bija negatīvi, jo e, Eirozonas valsts atkārtot parādīja, ka ir elastīgi noskaņots. Un tad 12. jūlijā pēc apjomīga sagatavošanās darba Eirogrupā sākās sarunas par jaunu ambiciozu ESM programmu kuru Grieķijas puse eh, bija pieprasījusi. Un ir vairāk iemeslu, kāpēc es uzskatu, ka jaunā programma ir laba Grieķijai un laba Eirozonai. Pēc eh, mēnešiem ilgas trupceļa parādījām, ka visu pušu ieinteresētību sagrabāt, saglabāt Eirozonas stabilitāti nav pārāk zem novērtējama. Grieķijas nākotne ir Eirozonā. Eh, programmai ir komponents, eh, kas eh, paredz finansējumu izmaksāšanu programmas sākumā. Tas ir nepieciešams, lai atjaunot uzticēšanos. Programma ir līdzsvarota, tur ir paredzēta lēnāk fiskāla korekcijas eh, piemērošana, efektīvāka ES fondu izmantošana. Un tas ir saistīts ar ambiciozu reformu plānu, lai veicinātu potenciālu izaugsmi vidējā un ilgā termiņā bija jāizcieš eh, nepieredzēta fiskāla konsolidācija, struktūrālās reformas, eh, nostādīja iedzīvotāju sociālās intereses eh, citu interesu priekšā un ir nepieciešams daudz ko darīt, lai modernizētu Grieķijas ekonomiku, padarot to konkurētspējīgāku starptautiskā līmenī. Un šai kontekstā es vēlos arī uzsvērt, ka ir absolūti nepieciešams absolūti nepieciešams, ka jaunā Grieķijas valdība uzņemas atbildību par administratīvajām reformām un e, veids ievērojumu progresu šajā jomā, lai atjaunotu cilvēku uzticēšanos valsts darbībā un ekonomikas spējā radīt labklājību visiem risināt birokrātijas problēmas, apkarot korupciju, izveidot efektīvu nodokļu sistēmu ir ļoti svarīgi, un tam ir jābūt ilgtermiņa skatījumā visam veiktam. Tehniskā palīdzība tiek izveidota, lai atbalstītu šo procesu. Īsumā tātad programma ir paredzēta problēmu risināšanai, lai ļautu Grieķijai atgriezties uz um, līdzsvarot uh, izaugsmes ceļa un darba vietu izveidas ceļa skatoties nākotnē, ECB ir publicējusi 31. oktobrī visaptverošu Grieķijas banku sektoru izvērtējumu. Tajā ir identificēta kapitāla trūkums 4,4 miljardi pēc eh, bāzes līnijas scenārija. Banks iesniedz eh, pagājušā nedēļā eh, savus priekšlikumus ECB, e kuros stāsta, kā mēģinās atrisināt šīs problēmas līdz gada beigām. Šis e, trūkums ir mazāks nekā daļa no mums e, to prognozēja pirms kādu laiku. Tas ir, varētu teikt, laba ziņa gan bankām, gan arī Grieķijas parāda ilgspējai un aizsargās e, nodokļu maksātājiem, jo izskatās, ka bankas varēs nosakt, ja ne visu, tad vismaz lielāko daļu no šī iztrūkuma no privātiem avotiem. Tas savukārt nozīmē to, ka valsts iestādēm būs e, jāizņemās ESM līdzekļus e, rekapitalizācija bez tiem 10 miljārdiem, kas jau ir pieejami. Šobrīd e, varas iestādes jau īsteno nepieciešamās pasākums. Vakar Eirogrupa uzzināja aktuālo situāciju un tuvākajā laikā vēl daudz kas ir darāms, lai pēc nedēļas pabeigtu šo bankas rekapitalizācijas procesu. Visvairāk tas skanda progresu, maisaimniecību bankrotu procedūru pabeigšanai, tātad, lai nebūtu cilvēki jāizliek no mājām, bet tikt izveidotu e, pietiekams iniciatīvas e, pret e, maksāt nespēju un palīdzot atvesļoties Grieķijas banku sektoram. Šobrīd mēs sagaidām visu pasākumu pabeigšanu, kas ir iekļauti pirmajā stūrakmenī un nozars pasākumu plānā kas ir daļa jau no otrās eh, sadaļas pasākumiem. Ir ļoti svarīgi, ka Grieķijas iestādes spēj izpildīt šos nosacījumus tuvākās nedēļas laikā. Pēc tam eh, nākamā maksājumu eh, sadaļas izmaksa 2 miljārdu apmērā var tikt veikta, un tad attiecīgi tiks pārskaitīts finansējums Grieķijas banku rekapitalizācijai